So, ladies and gentlemen, dear... Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, mēs turpinām mūsu sanāksmi, un mēs esam nonākuši pie mūsu darba kārtības 13. punkta, kas ir pēdējais šodienas punkts - iepazīstināšana pētījiem par protekcionismu un starptautisko diplomātiju. Šī ir kopīga tikšanās kopā ar Startautiskās tirzniecības komiteju un sveicu mūsu vidū INTA komitejas pārstāvis un priekšsēdētāju Eh, Berntu Langi. Šo pētījumu pagājušā gada jūnijā pieprasīja AFET un INTA komiteja ņemot vērā notikuma attīstību šajā jomā. Tāpat arī mūsu ekspertiem vairāk kārtīgi nācās tekstu aktualizēt, lai varētu iekļaut pēdējos notikumus. Un es sveicu mūsu vidū mūsu godam eksportu, kamā, kas ir Kamala Dava, kuras specializējas Eiropas tirsniecības likumdošanā, valsts iepirkumos un attiecīgās politikās. Viņa ir saņēmusi grādu starptautiskajā tirzniecībā, no viņa ir studējusi vairākās augstskolās, taiskaitā Amsterdamā, Ženēvā, Rietumanglijā, un bez liekiem ievadvārdiem es došu vārdu mūsu ekspertam. Uh, ja jūs varat izteikties 15 minūšu garumā. Paldies, kā ieradāties no Amsterdamas. Paldies par uzveicinājumu, un tas bija liels prieks man strādāt pie šī ziņojuma. Startautiskā tirzniecība ir liels spriedzes un nestabilitātes avots, un man bija liels izaicinājums šo tekstu sagatavot un sistematizēt. Galvenais ziņojuma beistījums ir tas, ka. Kā Mēs eh, saskaramies ar daudz, daudziem izaicinājumiem pēc otrā pasaules kara konsensusiem un tāpat vēl vi, viena aspekts ir īsā atmiņa, aizmirstot to, kāpēc izveidojas Eiropas Savienība. Vēl viens temats, kas parādījās tirzniecības politika, kas ir cieši saistām ar ārpolitiku. Un es tagad vēlētos savā prezentācijā izklāsti sniegt vispirms pārskatu par Dohas kārtu, par uh, E, savienoto valstu rīcību, par Brexit, par to, kā Eiropas Savienībai redzējums ir globalizācijas ierobežošanai, e, Ķīnas loma un pēc tam galavārds. Tagad īsos vārdos es runāšu pa nodaļām un es e, un ceru, ka pēc tam starp mums veidosies diskusija. Par, vispirms par multilaterālismu tirzniecībām. E, Pasaules tirzniecības organizācija ir balstīta uz noteikumiem, bet pēc doks sarunu kārtas izveidojas strupceļš starp attīstītajām valstīm, kur e, un attīstības valstīm, kuras uzskatīja, ka tam pienākās vairāk koncesiju. Un tas turpinās kopš Dohas sarunu kārtas, kur iesākās 2001. gadā. Tāpat ir um, citas parādības, starptautiskais terorisms un mēs virzāmies uz priekšu visās jomās un nevis pa, nu, eh, pa jo, nozarēm. Taču jāatzīmē, ka visā sarunu kārtā kopš 2001. gada nav nekas daudz pavirzījies uz priekšu, un daudziem rodas jautājums, ar ko PTO nodarbojas vispār. Leģislatīvai eh, debatis un juridiskais, eh, juridiskā sadaļa ir eh, krietni vien apgrā, apgrūtināta un tad, kad mēs runājam par eh, cilvēku iecelšanu amatos, mēs esam saskārušies ar vairākiem veto no Savienoto valstu puses. Šobrīd mums ir atkāpušies trīs vadības locekļi, tādu būs aizvien vairāk, un ja savlaicīgi netiek iecelti jauni locekļi, tad mums tad visdrīzāk vai nu tiks izmantot tirzniecības aizsardzības mehānismi, vai sāksies tirzniecības kari ārpus PTO. Tāpēc apelācijas struktūrā ir jāpanāk pilns locekļu skaits. Taču šobrīd eh, to tiek pievēršanas dažādiem eh, mega reģionāliem fórumiem, tādiem kā G20 un citiem. Un šobrīd mēs redzam, ka tiek apdraudēts nozīmīgs starptautiskās organizācijas darbs. Protams, attīstības valstīm ir problēmas nereti ar eh, PTO mandātu Runājot par Savienoto valstu lomu, pēdējo 50 gadu laikā Savienotās valstis bija vadībā starptautiskajā sistēmā, eh, bet vēsturiski tās ir eh, izolacionistiskas. Pēc otrā pasaules kara bija augstais karš, un valsts, savienotām valstīm bija nepieciešami e, sabiedrotie pēc. E, 89. gada šie sabiedrotie vairs nebija nepieciešami, padomju savienība sabruka un savienotās valstis nonāca uh, hegemonijas situācijā un Donalda Trumpa vadībā mēs redzam, ka tie var ignorēt uh, starptautisko sabiedrību. Uh, savi, un šobrīd Savienotās valstis eh, grauj jebkuru veidojošos koalīciju, kura varētu apdraudēt to eh, hegemonisku stāvokli. Turklāt eh, daudzas valstis neapzinās, kādas ir Amerikas ambīcijas, ja neskaita Amerika First. Un tā kā Savienotās valstis ir iesaistīts dažādās divpusējās reģionālās sarunās. Notiek savādas divpusējas sarunas ar Meksiku. Iz, lēdzot Ķīnu, Savienotās valsts atkāpās no TTIP, no citiem nolīgumiem, un uh, To vislabāk var redzēt Āzijas klusā okeāna reģionā, un mēs redzam Ķīnas eh, ienākšanu eh, starptautiskajā arēnā, kas rāda eh, bažas citiem spēlētājiem šajā reģionā, konkrēti Japānai. Turpinās Amerika First politika un E, turpinās destabilizācija šajā e, organizācijā, bet iespējams, ka tāds ir arī viņu mērķis. Pār savienu apvienotās karalistes redzējumu ārpus Eiropas Savienības. Brexit e, ietvaros. Par šo lēmumu daudz cilvēku jūtas vīlušies, bet politiķi ir varējuši vainot apvienot Eiropas Savienību, e, globalizāciju, e, kā pateicoties, e, kurai ir problēmas apvienotajā karalistē, bet ir vesela rinda ar problēmu, tā skaitā mājokļi un citas, kuras nekādā veidā nav saistāmas ar dalību Eiropas Savienībā. Un šobrīd ir vairākas. Uh, sarkanās līnijas, kas determinē Lielbritānijas um, iespējas ārpus Eiropas Savienībā, un šeit ir opcijas iespējamās un neiespējamās. Starp pēdējām uh, darba spēka kustība tad ir atsevišķas opcijas, kuras nav atvērtas. Piemēram, EFTA modelis uh, ar Schengenu nav atvērts, ko tad īsti vēlas apvienotā karaliste. Varbūt eh, muitas savienība, bet mēs redzam, ka tāda nedarbojas, nevisai veiksmīgi darbojas ar Turciju. Un vai tikai preču muitas savienība būs interesanta abām pusēm? Tāpat uh, apvienotai karalistei, tas nozīmē no jauna izgudrot riteni. Ļoti daudzi politiķi ir pret to, ka muitas tarifi var ietekmēt negatīvā veidā starptautisko tirzniecību. Ja mēs paturēsim sarkanās līnijas migrācijai un nevēlamies ņemt vērā Eiropas Savienības eh, justīcijas tiesas nolēmu. Līdz ar to šajā sakarā ir daudz problēma apvienotajā karalistē, tāpēc, ka pietrūkst redzējuma, um, kā tā turpinās pastāvēt ārpus Eiropas Savienības. Tālāk Eiropas Savienības 27 valstu redzējums. Tā ir nepieciešams virzīties uz priekšu, izaugsmas lielākā daļa norit ārpus Eiropas Savienību, ir nepieciešams veidot starptautiskus tilpus, tomēr iekšējā veidā pastāv šī pati vilšanās, kas ir vērojama apvienotie karalistē un um, Savienotajās valstīs ir jādomā par dinamikas uzlabošanu. Un, protams, e, Brexit nozīmē ekonomisku zaudējumu Eiropas Savienībai Līdz ar to iekšēji Eiropas Savienībā notiks pārkonfigurācija. Iespējams būs centralizētāks politikas Eiropas Savienībā bez Eh, apvienotās karalistas politikas veidotāju bloka. Tomēr eh, šie aspekti ir jāņem vērā. Līdz ar to mēs arī runājam samērā daudz ziņojumā par to, kas notiks pēc apvienotās karalistas izstāšanās. Uh, Eiropas Savienība mēģina ierobežot globalizāciju un nākt ar risinājumiem, kā tā var palīdzēt eh, dažādos risinājumos, taču Eiropas Savienībai ir globalizācijas fonds un dažādi citi mehānismi, lai varētu kompensēt īstermiņa zaudējumus, taču iespējams šie fondi nav pilnībā tikuši izmantoti, un arī mēs redzam, ka pietrūkst komunikācijas par mehānismiem, kas tiek veidot no Eiropas Savienības puses ierindas pilsoņiem un kaut kādu iemeslu pēc tā, šīs iespējas netiek pilnībā izprastas un izmantotas, kas ietekmē tirzniecības nolīgumus, kā jau mēs to redzam, un to pārtraukšanu, kā mēs to redzējām ar tētību un ceta. Nākošā nodaļa attiecas uz Ķīnu. Ķīna pēdējo desmitgažu laikā ir izdarījusi ārkārtīgi milzīgu uh, lēcienu. Tomēr mēs redzam, ka turpinās Ķīnas sociālisms un vēl aizvien ir grūti pārliecināt tajā apkārtējo pasauli, ka Ķīna ir tirgus ekonomika. Mēs redzam, ka Ķīna apdraud savienotās valsts, lai gan tā ir savas iekšējās problēmas ar etniskiem konfliktiem, nabadzību eh, un citām. Eh, Ķīna mēģina veidot eh, viena ceļa politiku, At, taču mēs redzam no SVF un citiem paziņojumiem, ka pastāv problēmas ar Ķīnas investīcijām, ir bažas pār apkārtējo vidi, ilgtspējību, visām šīm jomām, par kurām bažas pauž Eiropas Savienība, cilvēktiesības. E, ir daudz jautājumu par politiku One Belt, One Roads, un Ja Ķīna uzskatīs, ka tā negūs labumu no šīs One Belt One Road politikas, tad Ķīnas vadība var atkāpties no tā. Tāpat eh, runājot par ģeopolitiku reģionā un pasaulē. Ķīnas rīdzība 16 plus 1 politikā Eiropā kurš eh, tiek piedāvātas dažādas investīcijas, eh, un investīcijas sakarā deratrodas jautājumu, vai šeit nav subsīdijas no Ķīnas puses, un tas var būt kā drauds Eiropas Savienības integrācijai. Ja kādas Eiropas Savienības austrumu valstis redz, kā tā ir izdevīgāk sadarboties tiešā veidā ar Ķīnu, tas var būt neizdevīgi Eiropas Savienībai kopumā. Eh, vairākus gadus pēc augstākā ar beigām, kad eh, cilvēki runāja par liberālās demokrātijas uzvāru, tomēr eh, ir skaidrs, ka tas neatbilst būt eh, patiesībai, un valdības nereti saskars ar problēmu, kā uh, risināt uh, esošās problēmas. Taču jāatzīst, ka nereti mēs aizmirstam uh, vēstuli vēsturi, mēs aizmirstam to, kas notiek, ja nav protekcionismu, ja nav tirzniecības noteikums, un daļēji tās ir tāpēc, kā valdības nāk klajā ar vēstījumiem, kā cik daudz nabadzības ir atkaroks, cik daudz integrācijas ir noticis pateicoties tirdzniecībai. Šķiet, ka neviens no šiem secinājumiem nav pienācīgi ņemts vērā, jo ļoti skaļu, ļoti plaši tiek piemērots eh, ekonom, nat, ekonomiskais nacionālisms. Paldies par iespēju izklāstīt jums savus pētījumus saturu. Liels paldies! Ļoti uh, bagātīgs situācijas apraksts, un tagad, protams, tas ir mūsu ziņā uh, izdarīt pareizos secinājumus. Liels paldies par šo visaptvarošo pārskatu. Un vispirms pants Ērīkungs gribētu izteikties, viņš pirmais pieteicēs lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi par šo te prezentāciju, kuru jūs um, stādījāt mums priekšā. Pirmais jautājums. Ko jūs domājat? Vai šeit vienkārši ir darīšana ar to, ka Mums ir jāizpilda kāds, kāda plaisa, kāds trūkums, vai jūs mani saprotat? no problem. Ok. Lei poco fa, parlando della Cina, ha detto in sostanza che ha riempito un vuoto. Tātad Jūs teicāt, ka Ķīna ir aizpildījusi vakumu, kuru atstāja Savienotās valsts pasaules tirgū, un tas uh, tagad izskatās uh, kā tāds ielūgums Eiropai šeit uh, uzņemties tādu kā vadošo lomu tirzniecības politikā. Un es apsveru uh, Es domāju par to, vai šeit mums ir uh, darīšana ar tādu kā fizisku uh, situāciju, kad ir vakums, vai tomēr nav arī uh, nepieciešamība um, tādu kvalitatīvu starptautisko tirzniecības politiku īstenot. Tas, ko jūs teicāt savā prezentācijā, uh, proti tirdzniecība, kas norit zināmā veidā, un tās ietekme, ka tas noved pie nevienlīdzības, nu, varbūt mēs tomēr varam kaut ko mainīt kvalitatīvi, kaut kādu labāku politiku īstenot. Nesen, otrais jautājums, tātad nesen mēs šajā komitejā diskutējām ar uh, jauno um, vēstnieku Ķīnā, tātad tas bija šodien tikko. Un ir problēma ne tikai ar tiesniecības politiku, bet arī par investīciju politiku, piemēram, Āfrikas kontinentā. Tur jau nav tik daudz runa par palīdzību, bet ir tāda kā zemes sagrābšana būtībā, un tas, protams, rada arī problēmas darba tirgū, piemēram, migrācijas problēmas. Un tur mēs no jums labprāt uzzinātu, kā mēs varētu atrisināt šo konfliktu, kā mēs varētu um, uh, sadarboties ar Ķīnu, lai labāk runātu par šiem uh, jautājumiem. Divu minūšu runāšanas laiks, saka priekšsādātājs citādā, ka mums nebūs laika atbildēm. Rūbīgi kungs nākamais lūdzu. Jā, sirsnīgs paldies par šo pētījumu. Uh, Tas ir ļoti interesants. Mums, kā parlamentam, protams, svarīgi ir arī, kā jūs vērtējat parlamentārās konferences lomu. Pirms vairākiem gadiem eh, tika nodibināta parlamentārā konference Eiropas parlaments kopā ar Startautisko parlamentāriešu organizāciju Ženēvā. Mēs tagad um, Buenos Airesā noturējām vienlaicīgi eh, konferenci kopā ar ministriem, kur uh, daudzi deputāti no visas pasaules tikās, vai jūs eh, domājat, ka šāda attīstība varētu mm, veicināt izpratni par tiesniecības jautājumiem tādā demokrātiskā veidā, pie tā strādājot, un otrkārt, vai jūs domājat, ka Eiropas Savienība varētu labāk atbalstīt PTO gan eh, finansiāli, gan citādi, un kā tad izskatās ar darba vietām Eiropā? kas varētu būt apdraudēts, eh, ja um, Eiropa kļūtu protekcionistiska, ko mēs, protams, nevēlamies, saka priekšsēdātājs Helmuts Šolts, lūdzu. Paldies, es gribētu arī pateikties par um, pētījumu. Tas um, man liek par daudzām lietām domāt, bet man jums ir jautājums. Vai jūs pārāk šajā pētījumā neapstrahējaties no uh, Um, um, ekonomikas attīstības procesiem un ekonomikas stratēģijām, kas uh, tad, uh, zinām, interešu vadīti notiek un um, saduras vai uh, roda risinājums globalizētā ekonomiskas situācijā un ir šī te savstarpējā atkarība. Uh, Līdz ar to jautājums, vai protekcionisms, uh, kur veicina Trumps, nav tikai cita veida um, mēģinājums uh, iegūt politisko vāru un īstenot spē, spēka, spēcīgākā principu, kas jau pagātnē ir bijis. Un lai šo te uh, uh negatīvo ietekmi uh, vainātu un to varētu tā pakāpeniski iziet cauri un valsti pa valstī arī to izpētīt, un eh, būtu arī citi, kas būtu jānosauc, proti, eh, lai atrastu to, kas būtu jādara diplomātijai, ekonomikas diplomātijai, tieši lai šīs te atšķirības vai interešu konfliktus uh, izanalizētu, tematizētu un tad uh, atkal uh, nonākt pie tāda risinājuma. Un, ietekmētu starptautiskās organizācijas, kas pastāv kā iespējams struktūras, kurās uh, um, varētu caurskatāmi uh, diskutēt savā starpā, lai rastu risinājums. Līdz kungs, lūdzu. Liels paldies par jūsu pētījumu un uh, jūsu pieeja Ķīnai. Jā, mēs tikko tikāmies ar uh, topošo Ķīnas, eh, tātad Eiropas Savienības vēstnieku Ķīnā, un jūs minējāt šo 16 plus 1, un eh, kiberdrošība ir svarīgs arī ekonomikas kontekstā. Mēs Minhenes eh, drošības konferencē uzrunājām par lielajiem datiem Ķīnā, nevienmēr par to tiek runāts, bet kāda loma tam ir Āfrikas valstīm, bet arī Eiropai, tad, kad es runāju ar viņu iekšējo drošības uh, um, iestāžu pārstāvjiem, um, piemēram, Vācijā, tad Ķīnas pieeja datu ieguvē ir ļoti uh, nozīmīga, vai tas ir nozīmīgi arī tirzniecības attiecībās. Un vēl man ir jautājums par uh, tirzniecību un Ķīnu. Mums ir bijis ļoti liels impulss uh, Austrumvācijā. Uh, solārajā um, jomā, proti atjaunīgās enerģijas jomā, uh, Tas ir, tā ir tiesniecības joma, bet arī tāds uh, vispārīgāks jautājums - ilgspējīgs attīstības mērķi, kā mēs sadarbosimies pasaulē to sasniegšanā. Vai mēs uh, esam neatkarīgi runājot par uh, ilgspējīgu enerģiju, um, raugoties uz Ķīnu, kura gūst aizvien lielāku ietekmi arī vēja enerģijā, un vai tam ir zināma loma arī attiecībā uz Āfriku? Uh, un kā mēs to varētu attīstīt starptautiskā mērogā tālāk. Dārtmut kungs, lūdzu. Lielas paldies! Bija ļoti daudzas lietas, kuras jūs uh, neminējāt, proti Eiropas Savienības protekcionisma lauksaimniecībā ietekme uz attīstības valstīm. Uh, un uz Dohas sarunām. Jūs neminējāt uh, to, ka ASV dolāra uh, kā rezerves valūtas uh, loma ir tāda, ka ASV ir gandrīz kontrola par visu pasaules banku sistēmu. Jūs teicāt, ka ASV balsoja pret TTIP un Eiropas parlaments balsoja pret TTIP. Daudz kolēģi pie tā aktīvi strādāja. Jūs minējāt to, ka ir zem izaugsma Eiropas Savienībā, un problēma, kas ir Eiropas Savienībā, ir tas, ka tā ir zem izaugsma augstiem nodokļiem, um, augstu regulējumu un um, zema rezultāta ekonomiku ārpus Vācijas, jo īpaši jūs neminējāt šo te Vācijas um, milzīgo tirzniecības bilants pārpalikumu par Ķīnu. Fakts ir tāds, ka Ķīnai preces ir uh, Um, vairāk kā 300 miljārdu pārpalikums ar ASV un arī ar Eiropas Savienību viņiem ir pārpalikums. Tas jūs ziņojumā nav minēts, vienkārši nav minēts. Vai tas ir ilgspējīgi vai nē? Tas ir viens viens jautājums, kas ir jāapspriež un arī intelektuāla īpašuma zādzības no Ķīnas puses uh, jāapspriež. Kas attiecas uz jūsu sadaļu par Brexitu, jūs uh, ļoti interesanti šeit uzsverat, ka uh, imigrācija Itālijā ir tāda pat kā Lielbritānijā. Ko es gribētu teikt? Šis uh, pētījums ir tāds kā studenta darbs, nezinu, par, kāpēc mēs par to maksājam. Rodrīgas. Rodrīgas. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevaru piekrist iepriekšējiem eh, runātājiem. Man patīk, ka šis eh, pētījums, manuprāt, tas ir eh, globāls skatījums uz tendencēm pasaules ekonomiskajā kārtībā, tirzniecībā un ģeopolitikā. Protams, visos aspektos to var padziļināt, taču, manuprāt, šis ir labi sagatavots teksts un es vēlētos izteikt komentāru no savas puses. Kāds būtu jūs skatījums attiecībā uz um, stāvokli starptautiskā līmenī? Jūs prāt, kāda ir jābūt vislabākai stratēģijai no Eiropas Savienības puses, lai varētu atjaunot pamatus jaunai starptautiskai kārtībai vai turpināt jaunu starptautisko kārtību balstoties uz tiem noteikumiem, eh, kas gan no Savienoto valstu, gan Ķīnas puses netiek ievēroti. Kāda būtu Eiropas Savienības vislabākā eh, darba programma pirmkārt, otrkārt? Eh, no pētījuma izriet tas, ka E, nav alternatīvas e, tam, kā uh, Savienotās valsts izstātos no PTO multilaterālismu ietvaros. Vai uh, Vai savienotās valstis uzskata, ka uh, Eh, tās var eh, turpināt izvirzīt savus notiekumus, vai varbūt norādīt, ka ir alternatīvas, var pārskatīt eh, šos noteikumus, un, protams, savienotās valstis ir ļoti būtisks spēlētājs, taču, manuprāt, viena no lieti, lielākajām problēmām Trumpa administrācijā ir Trumpa personība. Un treškārt, kā ir, tiek skatīts projekts 16,1 ar Ķīnu. Vai tas nav kā mēģinājums šķelt Eiropas Savienību? Paldies! Nākošais runātājs deputāts Šoņērešs. No, right yeah. e, ja zgadzam się z, przed, z przedmówcą, z moim sąsiadem. Eh, z... Es gribētu eh, piekrist eh, Dortmut kungam. Viņš pateica būtībā to, ko es arī gribēju teikt. Šis ziņojums eh, izklausās, ka apvainojums, ka nepateicīgā pasaule negrib tirgoties ar Eiropu uz tās noteikumiem, bet Eiropas Savienība ir spēlētājs pasaulē eh, kas eh, dara, ko grib, diktē savus noteikumus, un tas apgrūtina tirzniecību uz ēst noteikumiem un ir grūti saprast kaut kādu, atrast kaut kādu kopīgu izpratni ar ES. Tā ir ideoloģiska organizācija, un tā visu dara ideoloģiski. Tā prasa no saviem partneriem pielāgoties tās domāšanas veidiem, tās uh, absurdiem noteikumiem, dzimumu līdztiesībai. Proti uh, privilēģijas sievietēm uh, un uh, arī eh, privileģējot eh, homoseksuāļus un citus cilvēkus ar seksuālām problēmām. Tā, tie ir principi, kam nebūtu vietas eh, tirzniecībā. Jūs varat pērkt, jūs varat pārdot un pelnīt, bet mēs mācām cilvēkiem, kā viņiem jādara lietas. Un komisija sniedz uh, tādus absurdus uh, ieteikumus, uh, padarot brīvtirzniecību atkarību no Eiropas Savienības ideoloģijas, no absurdām prasībām. Es domāju, ka lauksaimniecība šeit ir vislabākais piemērs šai uh, slimajai politikai, kur gandrīz vai ir PSRS laika noteikumi nabadzīgām valstīm. Uh, kamēr tās var tirgoties tikai ar mums. Viņi ir atkarīgi no mums, viņiem ir vajadzīgi simtiem miljonu eiro uh, palīdzības veidā, uh, ko vienkārši uh, valdība pēc tam iebāž savās kabatās. Paldies! Kāds zinātnieks arī minēja, ka Ķīnas stratēģijā ir zināmi stratēģiski un ideoloģiski elementi, bet tomēr Šusterkungs arī vēl runās. Uh, Jā, paldies. Manuprāt, nedrīkst pārāk vienkāršot savu skatījumu uz pasauli, ja mēs mēģinām īstenot politiku, bet es gribētu atsaukties uz pētījumu, kas man šķiet ļoti interesants. Tikai pārskrēju ar acīm nevarēju to vēl izlasīt, bet eh, protekcionisms jā vai nē, kā politiskā uh, stratēģija, eh, tur jūs. Uh, ASV apzīmējāt kā hegemoniju. Manuprāt, tā ir norietoša hegemonija, un tā ir liela problēma, kas mums tagad ir. Un uh, nav šaubu, ka pēckara uh, kārtība tika izveidota uh, mm, ASV hegemonijas ietekmē, bet tas nozīmē, ka konsens tiek panākts piespiedu kārtā. Tātad uh, šeit vairākums. Uh, Um, piekrīt, jo tām ir kaut kāda ieguvuma. Tātad šīs valsts piekrīt, un šo lomu ASV vairs nespēja pildīt, un um, tā aizvien vairāk uh, izmanto piespiedu līdzekļus. No otras puses, Ķīna nav hegemonija, to nevar teikt, bet uh, viņi uh, vēlas tādi kļūt, un pēdējā partijas kongresā diezgan skaidri, komitiskā partija, Ehm, pateica, ka viņi 49. gadā grib gan ekonomiski, gan politiski būt spēcīgākā valsts, un viņiem ir arī stratēģija, kā to panākt. Un tur ir arī iesaistīta konsensa un piespiedu elementi. Zīda ceļš jau nav nekas, kur cilvēkiem ir jāpiespiež eh, iesaistīties, bet eh, viņi paši to dara, jo viņiem ir priekšrocības. Tātad eh, mums šeit ir darīšana ar tādu ļoti ilgstošu pārmaiņu krīzi, tur bija daudz problēmas, bet uh, šeit no Eiropas Savienības um, prasās daudz vairāk nekā uh, kas ir. Mēs cenšamies noslēgt vienu tirzniecības nolīgumu pēc otra un cenšamies tādējādi risināt problēmas. Es domāju, ka mums ģeopolitiski tāda plašāka pieeja ir jāizvēlas. Un mums pašiem apzinātāk ir jāīsteno ģeopolitika un nevis tikai jāslēpjas aiz ASV, kā mēs to būtībā darījām pēc otrā pasaules kara. Herzlichen Dank, and perhaps from my side. Uh... Paldies. Varbūt šis tas no manas puses, runājot par pēdējo tikšanos starp Trumpu un Junkeru, tas arī sasaucas ar jūsu pētījumu pēdējo punktu. Mēs tad varētu runāt par situāciju, kādā ir Eiropas Savienība tieši šobrīd. Ko jūs varētu par to teikt? Jums tagad ir septiņas minūtes, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, paldies! Pirmais jautājums bija par Ķīnu un par varas vākumu un kā e, es varētu veidot ilgspējīgu nākotni balstoties uz kvalitāti, ne kvantitāti. Manās acīs Eiropas Savienībai, protams, ir pašai sava programma, ja tiek runāts par ilgtspēju. Arī Eiropas uh, Savienības uh, pilsoņi vēlas, lai tirzniecības nolīgumos uh, un sadarbības nolīgumos būtu atrunāti vīdes jautājumi, ilgtspēja un tā tālāk. Nu, nevajadzētu tādēļ uh, apstāties, ieklausīties Ja mēs, eh, protams, ja kāds vēlas investēt Eiropas Savienībā, tad eh, šis investors vēlas izprast tirgu, eh, kāds tas ir ar visām tā normām, bet Eiropas Savienība varbūt veido tādu mūri ar maziem, no maziem, maziem ķieģelīšiem, runājot par kiberdrošību, subsīdijām, ilgtspēju un visu pārējo. Ir eh, patiešām bijuši vērtīgi priekšlikumi, ir jāsaprot, vai ir iespējams to visu koordinēt, ir jāatspoguļo, ko Eiropas Savienība par to visu domā un kā tā piekops savu tirdzniecības politiku. Protams, ehm, šī iekšējā un ārējā dinamika bieži vien ir konfliktējoša un tā ir arī pretrunīga. Protams, pēc uh, otrā pasaules kara eh, tika radīta Eiropas Savienība, lai varētu izvairīties no uh, Uh, kara, turpmākiem kariem starp um, dažādām valstīm. Protams, pilsoņi ir jāinformē, ir jāinformē par globālu problēmu risināšanu, piemēram, tādām kā klimata pārmaiņas, ir Parīzes vienošanās. Bez ASV uh, tam nav jēgas, ir jārunā arī par uh, lēmumiem, un lēmumiem ir jātiek uh, pārunātiem ļoti rūpīgi arī dalību valstīs. Eiropas Savienībai ir uh, pārliecinoši uh, jārunā par to, kam tā tic, ir uh, jābūt uh, tādai ļoti pārliecinošai retorikai. Uh, Ja mēs runājam par Brexit, nu tam nebija nekāda melnrakstu uzmetuma, tā bija tikai reakcija. Un lūk, tagad ar šīs reakcijas sekām mums ir jādzīvo. Mēs nezinām, kā tas ietekmēs, piemēram, pilsoņu dzīves, patērētāju dzīves, uzņēmēju darbību un tā tālāk. Mēs saprotam, ka tas to ietekmēs, bet nezinām tieši kādā veidā. Man pārmeta, ka ziņojums esot pārāk abstrakts. Es esmu uh, specializējusies kā juriste tieši tirzniecības jautājumos. Tad, kad es šo ziņojumu pirmo reizi sagatavoju, šo pirmo redakciju izdevu, tad teica, ka tur nav pietiekam daudz uh, politiskās dimensijas. Es gribētu pateikt, ka man tika piešķirtas pilnvaras gatavot ziņojumu par diplomātiju, par tīrsniecību un protekcionismu. Un, protams, lai to visu apkopot vienā ziņojumā, no nu, kaut kā arī nākas atteikties. Viens, viena no lielākajām problēmām šobrīd ir tāda, ka politiskos lēmumus pieņemot netiek izmantoti pietiekami pārliecinoši zinātniskie atzinumi, ir šie uh, lielie, skaļie politiskie paziņojumi, bet uh, citreiz tie ir tādi tukši bez um, pamata protams, var runāt skaļi, paust skaistus vārdus par suverenitāti un robežu kontroli bet nevienmēr tas um, sasniedz gala rezultātu. Tad, kad pirms uh, Dohas uh, sarunu kārtas uzsākšanas bija tāda vienkāršāka saruna vešana. Piemēram, es atsakos no kaut kā, bet es iegūstu kaut ko, nu, piemēram, attiecībā uz pakalpojumiem es no kaut kā atsakos, bet iegūstu kaut ko attiecībā uz lauksaimniecību. Bija tāda, nu, tieša tiegošanās, varētu teikt. Eiropas eh, Savienība varbūt nevienmēr eh, saviem partneriem rada tādu pašpaļāvību, ka viņi ir ieguvēji. Uh, Un, ja kaut kas tika kādreiz zaudēts, kaut kas tika arī iegūts, nu, tas bija pirms Dohas sarunām, mums tas ir jāpatur prātā. Mēs runājam par ļoti daudziem sektoriem, ne tikai vienu vienīgu. 16 plus 1, China. 16 plus 1, Ķīna, kiberdrošība, Āfrika tagad mainās laika, šis ir tāds pavērsiena punkts ir jāstrādā arī Āfrikā, Afganistānā un mēs nevēlam, un ja mēs sakām, ka nevēlamies, lai Ķīna investētu Afganistānā, padomāsim, ko mēs ar to panāksim. Arī Āfrikā, protams, Ķīna ļoti daudz investē. Pēc 100 un 150 gadiem Ķīna joprojām būs stabila un ir tādas uh, varbūt nesen radušās demokrātijas ar ļoti īsu dzīves ilgumu. Mums ir jāsaprot, kā tās proporcionāli izstās attiecībā pret Ķīnu. Ir kritiķi, kas varētu teikt, ka Eiropas Savienība uzspiež savus ideoloģiskos standārtus pasaulē, bet ir tie paši standārti, kas valstis aizsargā no uh, neilgtspējīgiem uh, neilgtspējīgām investīcijām, cilvēktiesību pārkāpumiem, vides piesārņojumu un tā tālāk. Un tas viss mūsu jurisdikcijā ir jāievēro. Mēs nevēlamies ne ķīniešus, ne amerikāņus, kas šos standartus mēģinātu pazemināt. Arī Āfrikā tagad mainās uh, attieksme pret investīcijām no ķēnas, vai tas ir pārāk vēl noticis, nu jā, tas jau ir cits jautājums. Ko tad Eiropas Savienība varētu darīt, ja mēs runājam par šo startautisko arhitektūru pēc otrā pasaules kara? Tika domāts uh, par tādu caurskatāmu sistēmu, kas balstās uz pārskatu atbildību. Un tagad atkal mēs atgriežamies pie tādas diplomātijas, kas balstās uz lielvarām, kā tas bija pirms kara. Pilsoņiem ir jā, jābūt labi informētiem par notiekošo, ir jābūt ilgspējīgai uzņēmē darbībai. Bez ASV, protams, um, visas šīs vienošanās ir nepilnvērtīgas. TTIP, citi um, nolīgumi, uh, nu tam visam ir daudz mazāk svars bez ASV līdzdalības. Mēs vēlamies patiešām Eh, caurskatāmu, labu, ilgspējīgu sistēmu ar strīdu šķiršanas mehānismiem, lai nebūtu tādas politiskās patvaļas. Uzskatu, ka jums taisnība, jā, nu, Trumpa rīcība ir eh, viens no tādiem nezināmajiem, ko ir visgrūtāk prognozēt. Es arī nevaru tagad prognozēt, eh, ko viņš darīs turpmāk. Uh, Ja viņš vēlas varbūt šo ierasto lietu kārtību mainīt, manuprāt, tas nav Amerikas interesēs. Protams, laiks rādīs, kas notiks tālāk. Es domāju, ka ilgtermiņā tā nav pati labākā stratēģija. Ja pilnīgi visiem būtu vienādi nolūki gan Dohā, gan PTO, tad, protams, šāda problēma nebūtu. Mums ir jāapzinās, ko vēlas pilsoņi. Protams, mēs varam šeit iekļaut arī atsauces uz LGBT tiesībām, jo pilsoņiem daudz šie jautājumi kļūst aktuālāk nekā līdz šim vajadzētu mums arī saprast, jo mēs vēlamies vismaz uh, tādu ilgtspējīgas attīstības vīziju iedzīvināt šajos nolīgumos. Es nesaku, ka Eiropas Savienība ir perfekta visā, um, ko tā dara. Visi uzskata, ka lauksaimniecība rada problēmas, bet ir lobby Eiropas Savienībā, tie ir dalība valstu lobby un nevar uh, nu, visu uh, par atbildīgu uzskatīt tikai Eiropas Savienību. Ja Eiropas Savienībai ir jātiek galā ar globalizācijas radītajām sekām, tad ir jācīnās arī pret eh, nevienlīdzību un jāapzinās, ko vēlas pilsoņi. Pilsoņi vēlas arī um, darba ņēmēja tiesības uh, un vīdes noteikumus, lai tie tiktu iekļauti šajos eh, starptautiskajos brīvās tirzniecības nolīgumos. Mēs esam guvuši mācību no dažādiem vēstures notikumiem mēs saprotam, ka diktatūra un tādi totalitāri režīmi nevar ilgspējīgi darboties. Mēs vēlamies nāciju valstis spēcināt. Paldies, paldies, ideāli, saka priekšsēdētājs, paldies visiem, kas piedalījās pētījuma veikšanā, kas piedalījās šajā sēdē. ir tāda slavena dziesma par to, ka laiki mainās, jā, laiki mainās, uh, un uh, tā ir taisnība. Senatori un kongresmeņi varbūt uh, sāk pamosties un saprot, ka viņiem ir jābūt proaktīvākiem. Paldies jums! Paldies, ka palīdzējāt man vadīt šo sēdi. Visu labu!